Lūdzu, Magnīna kundze vārds vēlreiz jums. Paldies, priekšstādātāji, runāju par Sīriju. Saskaramies ar milzīgu humanitāru traģēdiju šajā reģionā, lielāko kopš otrā pasaules kara - 6,5 miljonu sīriešu zaudējuši mājas. Ja karš turpināsies, tad eh, nākotnē rīt viņi kļūs par bēgļiem. Aptuveni 400 tūkstošiem sīriešu nav piekļuvis humanai palīdzībai jo sevišķi aplentajos reģionos. 4,6 miljonus eh, bēgļu uzņēmušas kaimiņu valstis. Pilnīgi iespējams, ka šis skaits tikai turpinās pieaugt. Ņemot vērā intensīvo kara darbību, kas risinās eh, joprojām reģionā. Sīrijā ir izplatīta, eh, izplatīts bats, bats tiek izmantots kā, kā ierocis, ar ko vēršas pret visvieglāk ievainojumiem. Uh, mazaizsargātākiem iedzīvotājiem, bērniem un sievietēm. Sīrijas valdība ir nodrošinājusi piekļuvu Madejas eh, pilsētā, kur, teiksim, humanā palīdzība ar to vien nepietiek. Un citos aplenkumos cilvēki arī mēnešiem ilgi ir, ir nonākuši slazdā bez piekļuves pārtikai, medicīnai, pamatpakalpojumiem. Vēl pēdējos mēnešos ir, ir panākti eh, vairāki pamieri, piemēram, Holmsas eh, pievārtē, bet, eh, nu, īsti nefunkcionē. Un eh, mēģis panākt valsts līmeņa pamieru starp valdību un nemierniekiem tā arī nematerializējas. Tiek regulāri uzlidojumi skolām, slimnīcām, ko veic Sīrijas spēku un to sabiedrību. Tas nav pieņemami. Un tādēļ ir būtiski, lai paralēli miera procesam un politiskiem centieniem mēs panāktu to, ka visas puses uh, pieliek uh, punktu uzbrukumiem civilmēķiem, lai cilvēks jautāja neiet bojā šajos reģionos un lai pilnībā tiktu ievērot starptautiskās humanitārās tiesības. Tā būtu pilnīga katastrofa, jā. Uzsākot mieru procesus, uh, tātad tā, tā situācijas vietā neuzlabojas. No tā noteikti ievērojami cietīs procesa reputācija. Uh, savs progress ir panākts uh, Irākā, mm, sveiks Irā netiek daudz, cīņa pret uh, terorismu. Un ir svarīgi, mēs negūsim virsroku šajā cīņā tādie pilsoņu karš ir Sīrijā turpinās. Daļš izmanto mm, hausu Sīrijā un Irākā kā savu propagandas līdzekli. Un tikai vienotā Sīrijā, tādā Sīrijā, kurā tiek pielikts punkts pilsoņu karam, uh, tādā Sīrijā, kur tiek rasts eh, ceļš uz eh, samierināšanos. Tikai tādā Sīrijā mēs panāksim to, ka Daesh tiek sat, satriekts reiz pa visām reizēm. Es eh, apzinos, ka pat labam tā, tas šķiet kā nereāls priekšnoteikums tam, lai uzveiktu Daesh, tomēr esam smagi strādājuši pie tā, lai veidot vienotu fronti ārpus Sīrijas, gan arī Sīrijā, lai, lai procesu mērīzīmētos, un Eiropas Savienība šeit ir kritiska loma jo sevišķi humanitāru apsvērumu dēļ. Mēs labi zinām, ka pielikt uh, punktu karam Sīrijā ir mūsu pašu interesēs. Tādēļ uzlabosies mūsu drošība, mēs satrieksim dājušu un uh, panāksim savu interešu aizsardzību. Konsens, uh, kas ir panāks starptautiskās Sīrijas labās grupās, sākumā Vīnē, kur notika divi sarunu raundi, smagi sarunu raundi, neīpaši um, sekmīgi, arī uh, decembrī Ņujorkā. Mēs pieņemām no Turšības rezolūcija 2245 viennozīm vienbalstī tika pieņemta. Beidzot, starptautiskā sabiedrība um, ir vienota un atbalsta šo te miera procesa ceļu karti gan pēc satura, gan pēc, pēc būtības. Tādēļ mēs uzrādām sīriešiem un reģionāliem partneriem, ka starptautiskā līmenī pastāv vienprātība, ka mēs esam gatavi viņiem rādīt uh, turpmāko ejamo ceļu sarunas starp valdību un opozīciju, protams, jānodrošina, mēs gatavojam šīs sarunas. Kā jūs zināt, ir paredzēts, ka šīs sarunas varētu sākties Ženēvā, principā jau nākamnedēļ. Rezolūcijā ir noteikts grafiks seši mēneši tam, lai izveidotu inkluzīvu pārvaldību Sīrijā un 18 mēnešu laikā, lai norganizētu brīvas un demokrātiskas vēlēšanas, kas balstītos uz jauno Sīrijas konstitūciju. Tagad jāpaskaidro tas, ka Ja notiks uh, vēlēšanas, tajās būs jāpiedalās arī sīviešiem, kas mīt ārpus Sīrijas. Par uh, šiem procesiem rezolūcijā tiek aicināts arī izstrādāt uh, uzticēšanās uh, vairošanas pasākums starp pusēm, kā arī pamiera kontrolēšanas uzraudzības sistēma. Nu, grafiks ļoti ambiciozs, protams, um, ļoti godkārīga darba kārtība, bet vienlaiks mēs nedrīkstam atļauties izniekot laiku. Uh, Mums ir eh, jāizvirs visaugstākie mēķi, lai mums būtu kāda cerība, ka sāksies reāli miera process. Tuvieties eh, šīm miera sarunām, respektīvi tuvieties eh, iespējai, ka šis process sāksies. Mēs redzam, ka miera ienaidnieki savu galvu paceļ aizvien augstāk. Un mums jāuzskata būtu pareizā, patreizajā fāze par tādu savu veidu iespējas, iespējas logs, acīsim, kas pagātnē nebija pavērts, un jāsaka, šis logs uh, arī mūžīgi atvērts nepaliks. Mums jāizmanto šī iespēja tagad. Vēlos arī piebilst, ka pēc manā domā mēs beidzot esam uh, panākuši to, ka pie viena galda sēžas visi reģionālie spēlētāji, kas piedalījušies šajā konfliktā. Arī tādēļ, ka pērnā gada jūlijā spējām panākt vienošanos par, par Irānas uh, darījumu. Un tas pavēr iespēju, tas tā nav realitāte, bet krāsnē tā ir iespēja tam, ka mums reģionā pavērsies uh, tātad uh, jaunas sadarbības iespējas. Nu, patīk, ka šie vakar cēlēni parlamentā, ka var klāstīt šādas interesantas lietas, bet katrā ziņā uh, jāuzsver, ka priekšnoteikumi ir, ir tātad izvirzīti, bet, nu, process būs sarežģīts. Stefans Demisur, mūsu īpašais sūtnis Sīrijā, viņam ir mūsu pilnīgs atbalsts. Šo jautājumu esam iekļāvuši visās eh, pēdējās ārlietu padomēs. Eh, Briselē pēdējā notika tikai vakar, kā jūs varbūt ziniet. Mums arī gara diskusija par to, kā tad eh, sniegt vienotu atbalstu mieru procesiem, kā atbalstīt Stefan Demistūras darbu. Nu, es uztūru kont pastāvīgs kontakts ar viņu. Pirms pāris dienām tikāmies Briselē, lai spriestu par sarunu sagatavošanas gaitu un kā Eiropas Savienība kopā ar dalību valstīm varētu koordinēti sekmēt uh, apvienoto nāciju turšīs padomus rezolūcijas realizēšanu. Vakar, uh, kā es sociālajā ministrs sprieda par situāciju Sīrijā un par to, kā tad sekmīgāk īstenot šo rezolūciju, Eiropas Savienība dalība valsts sniegs turpmāku atbalstu Sīrijas pušu sarunām un pārējais uh, posmam. Mēs nodrošināsim sarunu gaitu, konsensu, konfliktu risināšanu atbalstīsim pamieru un, un eh, iestāties pamieram vietējā līmenī, tātad, eh, vai arī valsts līmenī. Iestāties šim, šim pamieram esam gatavi pātrināt uh, palīdzības sniegšanu Sīrijas uh, iedzīvotājiem. Tā skaitā jau pašvaldību vajadzības, ar valsts rekonstrukciju, pār, pārbūvi, tā kā mēs riekojamies arī Irākā. Apbrīvotajos reģionos, reģionos, kur ir pastāvīgs pamieris vai, vai miers, nekavējoties jāsniedz humanā palīdzība. Protams, mēs varam, varam nodrošināt piekļuvi šiem reģioniem, un, un jā, šī humanā palīdzība tur tiek piegādāta. Kā jūs zināt, Eiropas Savienība ir lielākais uh, donors Sīrijas krīzē. Tātad, respektīvi, šīs krīzes pārvaldībā, protams, gan arī 5 miljardi eiro ir uh, mobilizēti līdz šim. Ministri vienojās arī par kopējo savienības nostāju, un uh, gatavošanos uh, Sīrijas konferencē Londonā, ko organizē Lielbritānija. Tāpat organizēšanā piedalās Kuveita, Norvēģija un uh, um, citas valsts. Turcija atbalstīs šos pasākumus, Turcija gatava izstrādāt visaptverošu palīdzības uh, pakotni Jordānai un Libānai atbalstīt ne tikai šo valstu tiešām ievērojamo darbu, jo tur milzīgs bēgļu nu, nometnes, bet arī lai eh, stiprinātu šo, šo dalību valstu, šo, šo divu šo valstu um, reaģēšanas eh, spēju, šo, šo valstu izturību, tā sacīt. Mēs esam daudz cietuši šajā, šajā konfliktā. Mūsu augstākā prioritāte ir eh, investēt šo divu valstu kapacitātē, lai um, šīs valsts nesaskartos ar uh, sociāla-ekonomiskām un drošības milzīgām problēmām, kas varētu sāstināt krīzes Sīrijā vēl vairāk un padarīt uh, situāciju vēl traģiskāku. Jānodrošina ātra stabilizācijas un humanā palīdzība, tik līdz kā apstākļi Sīrijā mainās. Ja mēs nonākam līdz uh, brīdim, kad iestājas kas līdzīgs mieram šajā valstī, tad lai mēs, mēs steidzam varam uh, veikt šīs valsts uh, rekonstrukciju. Vēlāk spēdīsim par situāciju Saudārābijā un Irānā. Bijušas garas sarunas abu valstu ārlietu ministriem, un viņi vēlas uzsvērt, ka neskatoties uz to, ka Sīrijas uh, konflikts um, pagaidām nav pārsniedzis valsts robežas, un tomēr šis div, divpusējais saruna process uh, ir trausls, lai gan tas ir stācies un ir svarīgi, lai kopējiem spēkiem mēs kā Eiropieši koordinētā veidā, starpībā ar citiem partneriem, sākot ar ASV un citiem arī, mēs eh, sūtītu viennozīmīgu signālu visiem sarunās iesaistītajiem partneriem reģionā. Ir nepieciešama politiskā vēlme no atšķirīgām pusēm Sīrijā, ir nepieciešama uzcēšanās pasākumi, tie ir jāizsver no nekavējoties, lai tādējādi būtu labvēlīga augsne sarunām, un lai procesam uzticētos, un tas arī sniegtu Sīrijas tautē vēlamo iznākumu. Esam sasnieguši kritisku fāzi politiskajā procesā. Tas, par ko esam vienojušies eh, eh, Ņujorkā, Ženēmā par to ir eh, pie tā jā, jāsāk strādāt. Tikai stīrieši var to realizēt, protams, ar sabiedriskās sabiedrības palīdzību. Un es redzu, ka sabiedriskā sabiedrība, sabiedrība ir gatava. Pagājušajā nedēļā tikos ar Jādu Ažabu, kas ir Sīrijas opozīcijas eh, grupu koordinators. Apstiprināja viņiem, ka Eiropas Savienība ir gatava sniegt atbalstu šajās sarunās, nodrošināt atbalstu kapacitātei jautājumu sarunu gaitā, pēc tam politiskās pārējais posmā, tad, kad tas sāks. Mēs atbalstam arī apvienoto nāciju sūtņa darbu, lai nodrošinātu inkluzīvu, līdzdalību sarunās, lai visas puses piedalītos šajās sarunās. Un tāpat arī palīdzam viņam uh, šī, šo sarežģīto sarunu organizēšanā. Tikai tad, ja tiks, tiks vispusīgi pārstāvēts visas Sīrijas uh, komentētas visas tās puses, mēs panāksim tik nepieciešamo konsensu šajās sarunās. Un vēl vēlos uzsvērt to, kas varbūt parasti netiek pieminēts, proti pilsoniskās sabiedrības loma konflikta risināšanā. Es uzskatu, ka Pilsoniskā sabiedrība Sīrijā pašā spēlēs būtisku lomu šo uzticības veicināšanas pasākumu īstenošanā un uzraudzībā, piemēram, vietējo pamieru uzraudzībā. Un dažādas pilsoniskās eh, sabiedrības eh, daļas eh, Sīrijā ir noteikti jāiekļauj šajā sarunās maksimāli drīz. Jāiekļauj visas minoritātes, reliģiskās grupas, apstātais borta vienu vai citu grupu kaut kādu iemeslu dēļ, vai etnisku vai, vai reliģisku iemeslu dēļ, mēs pieļaut lielu kļūdu. Iekļaušana, inklusivitāte ir vienīgais ceļš uz uh, samierināšanos. Tāpat ja tas būs visefektīvākais uh, un spēcīgākais veids, kā satriekt daļš. Jāizvairās no kļūdām, ko piedāvām, piemēram, Irākā un citos konfliktos. Jāveido inkluzīva, um, demokrātiska Sīrija, ejam pareizajā virzienā. Es uzskatu, ka miers Sīrijā ir iespējams. Un pēdējā gada gaitā esam piedzīvojuši, ka ir notikušas noteikti pozitīvas un pat, pat neticamas, šķietam neticamas lietas. Līdz ar to varam cerēt to, ka spēsim satriekt arī devējuši. Starptautiskā reģionālajā spēlētāji beidzot pēc pieciem gadiem gadiem ir spējuši vienoties. Līdz ar to pastāv viss iespējas. Tagad ar eh, sīriešiem jāizmanto šī iespēja, lai uzsākt pārējais posmu un arī sat, palīdzēt mums atsiekt daļu islama valsti. Nu, un mēs viņiem turpinām vēstīt, ka būsim viņiem līdzsakus, tātad plec pie pleca turpināsim strādāt ar dažādiem citiem partneriem reģionā, lai šie procesi materializētos. Paldies, Āvā, tikko saņēmu ziņu, ka, kas saistās patiesībā ar iepriekšējo mūsu diskusiju. Vai nebilstē priekšsētāji, ka šo labo vēsti pavērst visiem? Kolumbijas valdība un FARC nu pat ir pavēstījuši, ka Havanas vienošanās par divpusējo uh, pamieru un attiecīgo mehānismu ir, ir pieņemts, nu pat mūsu vēstnieks Bogotā šādu ziņu atsūtījis. Lūk, tā kā, nu, nu teicami, teicami. Paldies. Uh, uh, teicami, ziņas priekšsēdētā, tātad priekšsēdētā vietniece Magrīni Kunze. Pateicamies jums par informāciju, par aktualitātēm Sīrijā, sāksim diskusiju. Grupu pārstāvi pirmiem. Gabriels Kunds daudz patīs vārdā. Pusotru minūti jums lūdzu. Paldies priekšsēdētāji augstās pārstāvs kundze. Es pateicos par jūsu apņēmīgo darbību, par jūsu skaidro vēstījumu. Eiropas Savienībai ir eh, jāpanāk, lai tiktu mm, veikt pasākumu gan eh, politiskā, gan humanitārā eh, līmenī Uh, šis uh, fonds un Eiropas Savienības dalību valstu iemaksas. Mums ir jāpilda savi solījumi, jādomā arī par nākotni. Ir, uh, jo arī tas ir risinājums bēgļu krīzē, kas mūs tā satrauc par sarunām Ženēvā. Protams, šajā procesā ir jābūt pārstāvētām visām pusēm, ne tikai lai apliecinātu labo gribu, bet lai tiešām šī vienošanās atspoguļotu sīriešu gribu. Tālāk runājot par opozīcijas delegācijas sastāvu un piedalīšanos sarunās. No vienas puses jāskatās, lai starptautiskās atbalsta grupas domstarpības uh, nekavētu šo procesu. Uh, decembra 2015. gada lēmums ir skaidrs šajā uh, jautājumā un arī uh, ir jānodrošina sieviešu līdzdalību šajā procesā, domājot par Sīrijas nākotni Un kā jūs eh, jau minējāt, šis eh, dialogs ar eh, Jordānijas ārlietu ministru un arī ar um, Libānu ir ļoti svarīgs un ir jāinvestē vidusjūras reģionā, ne tikai domājot par bēgļu krīzi, arī no Sīrijas mēs daudz ko varam mācīties. Paldies! Tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā Bostināru kungs divas minūtes. Liels paldies! Oh, uh, cil, pilsoņu karš Sīrijā jau uh, ja, uh, turpinās tagad sesto gadu. Mēs esam piedzīvojuši arī Madais traģēdiju. Mēs redzam, kādas šausmas uh, Uh, rada karš un vardarbība uh, valstī. Uh, bērni mirst vadā Sīrijā. Un beidzot mēs nodrošinājām to, ka konvojs nodrošināja mm, humānās palīdzības pilsētai, kur vairākus mēnešus 40 tūkstoši cilvēku cieta vadu. Es varu tikai atkārtot uh, Ban Kimuna teikto, bada izmantošana kara darbībā ir kara noziegums un par to ir jāsoda. Mums ir nepieciešami tūlītēji politiski risinājumi, bet tie ir iespējami tikai tad, ja tiks īstenota 20, 2154. ANO rezolūcija un uh, Vīnes uh, rezolūcija. Mums ir jāmeklē politiski risinājumi, jo tas ir vienīgais veids, kā iedibināt ilgstošu mieru bombardēšana, arī tā skaitā Krievijas īstenotā bombardēšana, diemžēl skar civilus mērķus un ir vērsti arī pret opozīciju. Šāda bombardēšana ir kontraproduktīva, tā novērt pie pretējā risinājumu. Un tas pats sakāms arī par visu vietējo un reģionālo spēlētāju īstenoto uh, bombardēšanu. Un Tādēļ ir nepieciešama uzticības veidošanas pasākuma un svarīga būs donoru konference, kas sanāks 4. februārī. Ir e, e, tikai, e, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam gūt uzvaru pār Daesh, Islāma valsti un apturēt bēgļu plūsmu, un es ceru, ka mums izdosies šo uzvaru gūt. Paldies, tagad Belderkungs ECR grupas vārdā. Priekšsēdētāja kungs, augstās pārstāvs kundze, es vēlējos pievērsties diviem jautājumiem šīs traģēdijas kontekstā. Simts tūkstoši cilvēku uh, atrodas kārs, karas kartajā reģionā, un otra svarīga problēma ir kristiešu situācija. Madajās pilsētā cilvēki kara dēļ cieš badu, un līdzīga situācija ir daudzās citās pilsētās. Daudzas pilsētas ir skārusi kara darbība. Visas šīs pilsētas atrodas tajos reģionos, uh, kurus pārlido pret koalīcijas lidmašīnas jautājums, kādēļ tikai Krievi sniedz humāno palīdzību šādām pilsētām. Tāpat tiek konfiscēti bēgošo kristiešu īpašumi un mums ir jāpauž eh, Eiropas viedokli šajā jautājumā strauji jārēģē. Protams, ir ļoti atbalstām šis miera process kopumā. Tagad vārds Teličkas kung, kungam, Alda grupas vārdā. Uh, augstās pārstāvs kundze, es uh, vispirms gribētu jūs apsveikt par uh, sasniegumiem Kolumbijas jautājumā. Cerams, ka šāds panākums gūsim arī Sīrijas gadījumā. Mm. Es negribu gari runāt, bet izteikšu dažus komentārus. Uh, ir piecus gadus turpinās uh, asiņainas karš, Sīrijā tas skār pirmkārt Sīrijus, bet uh, šo ietekmi varam just visā pasaulē, kā uh, ISIS uh, uzbrukumus Francijai, Krievijai, Turkiem, Saudārābijai un citviet tas ir tāds kā modinātājs zvans arī Eiropiešiem. Sīrijas karš eh, pārveido politiku visā kontinentā, it īpaši uh, šī uh, Sīrijas bēgļu problēma pats sāk apdraudēt Eiropas Savienības pastāvēšanu. Pēc teroristu uzbrukumiem Parīzē nācās apzināties realitāti, ka šie draudi uh, Uh, kļūst par ikdienas parādību visā kontinentā. Es tiešām ceru, ka Ženēvas process vei, uh, veiksmīgi noslēgsies. Mēs nevaram pieļaut tā neveiksmi. Uh, Asada režīmam Krievijai un Irānai ir jāīsteno ANO rezolūcija, jāpārtrauc uzbrukumi civili iedzīvotājiem, jāsniedz humanā palīdzība visiem Sīrijas iedzīvotājiem, protams, pirmkārt jāpiemina Madai. Šāda uh, politisks risinājums nav uh, iedomājams bez humanās palīdzības nodrošināšanas visā Sīrijā. Tāpat ir jānodrošina pārējais process uz uh, inkluzīvu valdību, kurā ir pārstāvēts visas puses. Reģionālām, globālām uh, lielvalstīm ir jārespektē šis process, jāveicina eskalācijas mazināšanās Sīrijā un uh, tā ir uh, iedarbīga stratēģija, lai uh, uzvarētu ISIS. Es vēlu jums panākumus šai darbā un uh, arī Čehijas vēstniecība, kas joprojām darbojas šajā valstī, jums sniegs visu nepieciešamo atbalstu. Paldies! Paldies! Jā, very late. Es ļoti ceru, ka jūs ievērosiet atvēlēto uzstāšanās laiku, bet jūs pārsniedzāt savu par veselu minūti. Tālāk, Hadži Gerģio kungs, lūdzu. Mogherīnī kundze. Es nezinu, vai kāds šeit parlamentā var pateikt kaut ko jēdzīgu un sakarīgu un noderīgu attiecībā uz situāciju Sīrijā. Katrā ziņā šeit ir pavisam neliela cilvēku grupa, kas eh, tagad eh, ir gatavi runāt, bet tā, kad mēs runājām par uh, Uh, arābu uh, pavasari, tad jā, tad šeit bija ļoti daudz cilvēku, bet tad mums ir uh, jāpieņem skarbā patiesība par to, ka ir iestājusies arābu ziema. Ja jūs gribat atrast risinājumu, tad eh, pasaules valstu un valdību vadītājiem ir jānosēdina pie viena galda gan valdību atbalstošie spēki, eh, gan eh, opozīcijas spēki. Mēs redzam, ka um, situācija attiecībā uz Saudarābiju un Īrānu ļoti pasliktinās un eventuāli arī um, Turcijas spēki varētu tikt iesaistīti. Um, es aicinu jūs paraudzīties uz to, kādas ir sekas uh, līdz šim realizētajai politikai. Jūsu politika nav nesusi augus. Paraugieties uz bēgļu plūsmu, uz uh, uh, simtiem mirušo un tā tālāk. Paldies, paldies, Lohbīlers kundz, lūdzu. Mikrofon, please. Danke, Frau Vorsitzende. Paldies priekšsēdētājs kundze, augstā pārstāve. Viņas sarunas novembrī deva jaunu cerību miera sarunām Sīrijā. Starplaikā šais process atkal nonācis strupceļā un neapšaubāmi vai Ženēvas tikšanās, kas ieplānota šo mēnesi, vispār notiks. Sarunas neprogresē, par kritiskiem punktiem nav vienošanās. Uh, Sīrijas opozīcija ir centrāla nosacījumi, proti, ka valdības karaspēks uh, uh, tiks atvests un uh, bombardējumi tiks pabeigti. Šie nosacījumi netiek pildēti, apstākļi ir neticami slikti, civiliedzīvotāji cieš un vajadzētu izdarīt spiedienu uz Krieviju un Irānu, lai beigtos šī vārdarbība pret civiliedzīvotājiem. Nākamajā sarunu kārtā vajadzētu noskaidrot, kādas puses te visā piedalās. Īpaši risinājums Sīrijas kurdiem ir ļoti svarīgs. Es te sevi jāpozicionē. Vajadzētu pēc iespējas inkluzīvāku risinājumu mm, izvēlēties un uh, obligāti jāpalīdz Sīrijas civiliedzīvotājiem. Varbūt Eh, arī kaimiņu valstis varētu pieslēgties. Eh, Londonas donora konference, kas eh, drīz ieplānota, vajadzētu savākt līdzekļus, lai palīdzētu šim reģionam un par šo līdzekļu ātrumu novadīšanu tur, kur tie nepieciešami. Par kečo. Paldies. 25. janvāra sarunas, eh, kas eh, ir ieplānotas. Man interesē, vai nevajadzētu tās atlikt, ņemot vērā to, ka trūkst eh, vienošanās. Es arī nezinu, kādas opozīcijas partijas vēlas piedalīties šajās sarunās. Mums jābūt ambicioziem, bet mums jāsaprot, vai šie ambiciozie mērķi ir arī reāli sasniedzami. Pietiek aprakstīt uh, katastrofālo humanitāro situāciju, vajadzētu kaut ko sākt darīt. Jūs uh, vispār nepieminat Turcijas lomu te visā. Mm, tas taču arī ietekmē Eiropas Savienības pozīciju. Tad arī naftas resursi ISIS okupētajās teritorijās un Turcijas loma tajā visā. Paklausieties, kas tiek pārraidīts Maskavas informācijas eh, kanālos. Ko tur dara Krievu karaspēks? Keln Golniškungs. 200 eh, tūkstoši eh, upuru, 300 eh, tūkstoši cietušo minoritātes tiek vajātas, noslapkavotas. Rīklas tiek pārgrieztas, galvas tiek cirstas, un tas viss notiek mūsu acu priekšā, tas ir jāizbeidz, un, lai to panāktu, jāsāk sarunas ar valsts legālo valdību. Tas vienkārši jādara. Turcijai, Katārai un Saudarābijai uh, vajadzētu izbeigt uh, sniegt palīdzību džihādistiem. Turklāt um, Irānai, Krievijai vajadzētu labāk izmantot uh, savu pozīciju ANO drošības padomē un šiem valstīm tiešām aktīvāk jāsāk darboties. Uh, jāpalīdz bēgļiem. Pagaidām džihādisti nevēlas uh, uh, pat dzirdēt neko par bēgļiem, līdz ar to uh, mums uh, kaut kas jādara, lai arī musulmaņu valstis piedalītos šajā palīdzības sniegšanā bēgļiem jo galu galā ne jau rietumu spēki būs tie, kas nesīs mieru šai valstī, bet vajadzētu arī uh, kāmiņu valstīm reģionā pieslēgties. Paldies, um, Štetina. Paldies, um, ISIS un Asāda režīms ir pamatspēlētāji šajā uh, pilsoņu karā. Asāda režīms uh, atkarīgs no uh, sabiedrotajiem. Krievi ir iesaist, iesaistījās uh, konfliktā pagājušo gadu, un uh, daži apgalvo, ka Asad režīmu izglāba tieši Krievijas darbība, kas uh, uh, izraisīja nākamo bēgļu vilni uh, vēlāk pagājušo gadu. Dažas rietumvalstis arī atbalsta Asāda režīmu, un uh, pat EPP grupām izskan tāds balsis. Es uzskatu, ka tas ir absurdi un šizofrēnija. Kāpēc mums nevajadzētu atbalstīt Asādu? Mēs sadarbotos ar valstīm, kas atbalsta valsts mēroga teroru. No vienas puses mēs uh, izsakam sankcijas Krieviju, no otras puses mēs ar viņiem sadarbotos. Asāda režīms uh, ir letāls un īstenībā navīgāks par ISIS. Varbūt ISIS līdz šim izraisījusi 1400 navas gadījumu. Asāda režīma ietvaros vairāk par 10 tūkstošiem cilvēku gāja bojā, arī sievietes un bērni un daudzus sīriešus Asāda režīma ietvaros spīdzināja līdz nāvei un šis režīms ir bīstamāks par ISIS uh, pāri darījumiem. Paldies, uh, Vedenholcers nākamais. Paldies priekšsēdētājiem. Tā uh, noteikti ir traģēdija tūkstošiem bojā gājušo iznīcināt uh, mājokļi. Uh, lauksaimniecība katastrofālā stāvokļa, infrastruktūras tikpat labi kā nav, bēgļu uh, viļņi uh, viens pēc otram. Uh, mums ātri kaut kas jādara, tas tiešām, tas brīdis ir pienācis. Ano rezolūcija daudziem nozīmē šo slaveno gaismu tuneļa galā un um, ir šī cerība domāju, ka sāksies sarunas un ka kaut kas arī tiks paveikts. Un šeit es uh, uh, vēlos pasvītrot augstās pārstāvas lomu šajās sarunās. Viņa tiešām daudz ir darbojusies, varbūt tas nevienmēr tas tika pamanīts, bet uh, šajā reģionā ir karš, cilvēki mirst badā, notiek bombardējumi, režīms ir noziedzīgs, ISIS turpina savu iznīcinošu darbību. Pēc Parīzes tas kļuva vēl relevantāk. Mums ir nepieciešams garantēt drošību šiem cilvēkiem. Uh, Mums jāpalīdz arī uh, uh, human, ar humāno palīdzību, jo cilvēki tur tiešām cieši badu. Politiskiem ieslodzītiem jāsniedz uh, palīdzība. Kāda vēl gadījums, piemēram, ir um, kaut kas, par ko jārunā, mēs pat nezinām, vai viņš ir joprojām dzīvs. Nu, mums tiešām jāpalīdz cilvēkiem, lai viņi varētu atgriezties pēc kāda laika. Shāke tagad. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es eh, vēlos, lai mēs aicinātu Irānas Demokrātisko republiku izbeigt eh, karu Sīrijā un nesniegt atbalstu Asāda režīmam. Mēs esam redzējuši attēlus, bērni, kam nav ko ēst. Uh, 2600 cilvēki gāja bojā. Tātad tas, tas ir tie dati, kas ir mūsu rīcībā. ANO ir jāiejaucas un jārīkojas nekavējoties. Mums ir nepieciešama stingra līderība un konkrētas iniciatīvas, jo citādi bēgļi arī turpmāk dosies uh, prom no Sīrijas, eh, um, dosies uz um, kāmiņu valstīm un nav pieņēmami, um, ka mēs sākam rīkoties tikai tad, kad bēgļi sasniedz Eiropu un sāk izraisīt mums problēmas. Eh, tāda nevar būt mūsu reakcija, mums jādara vairāk. Paldies ar nautu. Paldies priekšsēdētājiem godātie kolēģi. Jau nu, pēc dažām nedēļām apritēs pieci gadi kopš kara sākuma šajā reģionā, Sīrijā. Šis ir bijis murgs Sīrijas civiliedzīvotājiem. Um, mēs um, uh, zinām, ka amerikāņu un uh, Francijas intervence hm, Irāna nav bijusi veiksmīga. Hm, Sīrijā situācija tagad uh, ir vēl traģiskāka, un uh, tas ir pateicoties ne pēdējo vietu tāpēc, tas ir pateicoties rietumu valstu. Uh, darbībai reģionā. Mm. Islāmisti reģionā pauž atbalstu mm, Sīrijas radikālajai valdībai, un pagaidām rietumu valstis nevar neko paveikt. Mums jānormalizē attiecības ar Sīrijas valdību, mums jāregulē situācija ar ķīmiskiem uh, ieročiem, un uh, mums tas tiešām jāsāk darīt. Paldies, Kāna kungs! Paldies! Mēs nesen redzējām, uzzinām informāciju, ka sievietes un bērni cieš badu Sīrijā, un bads tiek izmantots, lai sodītu Sīrijas tautu. Uh, pietrūkst uh, pārtikas, ūdens un medicīnas palīdzības. Un situācija ir ļoti slikta ne tikai aplenktajās pilsētajās. 400 tūkstoši cilvēkiem draud bats un cilvēkiem ir pēc iespējas ātrāk jānodrošina pieeja humanitārai palīdzībai. Un ISIS tikai iegūst laiku no tā, ka Eiropas Savienība kavējas. Mums ir jāvienojas par rīcības plānu saskaņā ar vīnes procesu, un mums nepieciešams politisks risinājums. Uh, Jordānijas tirzniecības preferenču sistēma ir solis, kam ir pozitīva vērtība. Mums ir nepieciešama musulmaņu valstu plaša koalīcija un ir jāatrod veids, kā sadarboties, lai palīdzētu reģionam tikt ārā no vismagākās humanitārās krīzes. Konfliktam ir jādara gals un Sīrijai jāļauj atkopties. Vai jūs atbildēsiet uz zilās kartiņas jautājumu Arnot kungs lūdzu? Kana kungs, Džeremijs Korbins sacīja, ka ISIS ir arī savas priekšrocības vai stiprās puses, vai jūs piekrītat? Atbilde visu, ko es zinu, mums ir kaut kā jāskaidrojas, vai mums ir jātiek, jā, jācīnās ar šo problēmu, ko rada ISIS. Mēs tagad esam nonākuši zināmā noteiktā diskusija punktā, un ko mēs varam vēl piebilst. Varam jūs tikai lūgt, Mogherini kundze, turpināt jūsu aktivitātes, un ANO decembrī pieņemtie lēmumi 2054. rezolūcija par ceļu karti, tam visam ir jākļūst par realitāti tuvākajā laikā. Kā parlaments gribam, parlamentārieši gribam izteikt jums uzticību un šīs iespējas, par kurām ir vienošanās, ir jāizmanto. Sīrijā mēs sastopamies ar humanitāru, humānu traģēdiju Un es jau iepriekšējā reizē par to runāju. Šeit ir apdraudēta vesela sīriešu paudze, arī bērni. Mums ir jākoncentrējas rīcībā, ir vajadzīgs jauns izglītības maršala plāns. Un, kā es sacīju, jānovērš neusticēšanās starp dažādām grupām, kas cīnās savā starpā. Un jāspēj radīt pozitīvu sadarbības klimatu, līdzīgi kā ar Irānu. Tagad lūdzu Freunda kungs. Mēs sūdzāmies par to, ka mūsu lēmumi vai arī nodomu protokoli ļoti lēni tiek īstenoti dzīvē. Sīrijas gadījums nav nekas, nekas savādāks. Viss notiek tieši tāpat. Un runājot par Kolumbiju, nav skaidrības, kas pirmdien piedalīsies, pārstāvēs opozīciju. Un Sīrijā katru dienu mirst simtiem cilvēku. Uh, karš turpinās. Uh, pasākumi, kas tika sniegt, palīdzības pasākumi, ko piedāvāja pilsētai Madājai, tika īstenot tikai tad, kad pilsētā cilvēki jau mira no bada. Es runāšu tagad angļu valodā ir nepieciešams, lai pie sarunu galda sēstos visas puses. Paldies, tagad And And Andru Lakis kungs. Paldies, priekšēdētāji. Uh, humānā traģēdija Sīrijā turpā, turpinās, cilvēki iet bojā gan valstī, gan ārpus tās pēc vīnes mums radās cerība, jo bija izstrādāta noteikta procedūra. Līdz pagājušajai nedēļas nogalei Mandajā mira cilvēki un tika nolaupīti 400 cilvēki. Mums ir nepieciešams rīcības plāns, nevis ģeostrateģiski scenāriji Un vēl daži vārdi par bēgļu krīzi. Ir skaidrs, ka eskalāciju nevar apturēt, ja situācija Sīrijā neuzlabosies. Mums ir jāraugās arī uz iespējām cilvēkus pārvietot, un pēc augstākā līmeņa sanāksmēm nedrīkst domāt, ka tas ir viss, kas ir jā, kas ir jādara. Tagad pa vienam deputātam brīvā mikrofona procedūrā. Mums nepieciešams politisks risinājums konfliktam, lai atrisinātu smago situāciju Sīrijā pēc kara, kas ilgst jau piecus gadus, un sarunām ir jābeidzas ar rezultātiem. Pastāv draudi ko rada ISIS, un tie ir ļoti, šī problēma ir ļoti smaga. Saskaņā ar datiem, kas ir mūsu rīcībā, 2015. gadā ISIS uzbruka vairākiem desmitiem ciematu, un situācija ir tikai pasliktinājusies, kristieši ir apdraudēti. Uh, un ir lieli zaudējumi gan Sīrijas sabiedrībai, un arī mums reliģiskā ticības brīvība piedara pie demokrātiskās attīstības elementiem, un mums ir jāveicina miera centieni, iesaistot visus, kas ir ieinteresēti miera nodrošināšanā. Paldies Mogherīnī kundzei par viņas darbu. Runā Lauristīnas kundze, bet galvenokārt par viņas vēstījumu, kas ļauj rast cerību. Mums ir arī jāpasaka, ka varbūt vajadzētu atkal sākt domāt par to, kāda būs nākotne Sīrijā pēc konflikta izbēgšanās. Tagad bēgļi dzīvo nometnēs, un jūs pareizi sacījāt, ka nevajadzētu atkārtot Afganistānā un Irākā pieļautās kļūdas. Tas ir pareizi. Demokrātiskās valstis centās Irākā izveidot demokrātiju, bet ko mēs varam darīt? Mēs varam uzrunāt jauniešus bēgļu nometnēs un uh, viņus sagatavot un izglītot, lai viņi varētu uh, ne tikai uh, uzlabot paši savus dzīves apstākļus, bet nodrošināt arī ak, na, labu nākotni Sīrijai. Un te tiešām būs vajadzīgs maršala plāns. Tagad Marijas kungs. Ietātu dājas eksartāte āmesa apto. Paldies! Pilsoņu karam Sīrijā ir jābeidzas, un mums ir vajadzīga arī procedūra kara pārtraukšanai, valstiskuma atjaunošanai, demokrātisku vēlēšanu organizēšanai. Un Turcijai, Saudarābijai un Katārai ir jābeidz palīdzēt džihādistiem. Eiropas Savienība samierinās ar spēlītēm, kas tiek īstenotas Ankarā, un 300 miljoni eiro it kā ir paredzēti uh, bēgļu krīzes risināšanai, bet būtībā taču šī nauda tīri vai nonāks. Uh, cilvēku e, tirgotāju rokās. Ir jādarbojas aktīvāk un uzņemšanas centri ir jāveido tur, kur tieši ir vislielākā bēgļu plūsma. Paldies! Mr. Kausa. Kausa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, augstā pārstāvs kundze. Jūs teicāt, ka Sīrijā nav panākams uh, progress, bet es domāju, ka Mēs nedrīkstam neredzēt to, ka esošajā situācijā ir iespējams e, naftu izmantot e, e, kā kontrabandas preci, iegūstot līdzekļus, lai finansētu daēšu darbību. Es domāju, ka mums ir nepieciešams mainīt savu vīziju, savu redzējumu un nevis pielāgoties ASV. Mums tāpat ir jārunā ar Sīrijas valdību. ir eh, dzirdēts eh, sūdzības par to, ka trūks dialoga ar Sīriju, bet es domāju, ka Sīrijas tautai ir jābūt eh, tai, kas lēma par to, ko darīt tālāk, nevis par to būtu jālēmj Krievijai vai ASV. Paldies, priekšsēdētāji! miljoniem bēgļu, uh, simti tūkstoši nogalināto. Es domāju, ka ir pienācis pēdējais brīdis uh, sēsties pie sarunu galda. Mēs redzam, ka patiesais jautājums ir par to, vai tie, kuri ir atbildīgi par šo situāciju, patiešām vēlas mieru jo, piemēram, mums vajadzētu domāt par to, kāda būs nākotne, tādēļ Krievija, Irāna, uh, Amerikas Savienotās valstis kā ietur pauzi, bet es domāju, ka mums vajadzētu uh, domāt par to, kā nogriezt finansējumu Daešām, tāpat situācija ar Katāru un Kuveitu nav īsti skaidra. Mēs redzam, ka līdzekļi, finanšu līdzekļi joprojām nonāk teroristu rokās. Paldies! Epitidijos kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka, ja runājam par Sīriju, tad Eiropas Savienība nav īstenojusi politiku, kas ļautu šo problēmu atrisināt. Mēs tikai runājam vispārīgi, mēs nodarbojamies ar filozofiskām debatēm tā vietā, lai realizētu konkrētus pasākums, kas atļautu atrisināt šo situāciju. Tajā pat laikā humanitārā krīze arvien padzīvot padziļinās. Tūkstošiem cilvēku zaudē dzīvību. Vai nu kaujās, vai izcila vardarbības rezultātā, bet uh, rietumu valstis vienkārši noraugās uz to un, piemēram, neizolējas no tām valstīm, kas atbalsta džihādistus. Turcija, Katāra, Saudarābija, tās ir valsts, kas atbalsta džihādistus. Eiropas Savienībai būtu jāiesaista sarunās Sīrijas valdības, Sī, e, Krievija, arī Sīrijas opozīcija. Un būtu arī jārunā par islā, e, ar islāma valsti, lai atrisinātu šo strupceļu. Paldies. Tālāk došu vārdu Mogherīnī kundzei. Lūdzu, augstā pārstāvs kundze, vārds jums. Paldies priekšsēdētājiem. Pirms gribētu pateikt, ka jā, es tiešām centos norādīt uz eh, pavisam nelielu cerības stariņu, jo, ja šis cerības stariņš nav, tad ir ļoti grūti strādāt pie tā, lai īstenotu kaut kādas pārmaiņas, bet ceļš priekšā vēl ir garš, ilgs un smags. Tādēļ negaidiet nekādus, nekādas dramatiskas pārmaiņas drīz, bet mums beidzot ir izdevies nostāties uz pareizā ceļa. Bet ne tuvu nav rasts risinājums uh, lai panāktu mieru, bet salīdzinājumā ar situāciju pirms gada patreiz mēs redzam, ka ir vairāk vienotības, vienprātības, eh, ir sapratne par to, kurā virzienā jāiet. Tādējādi mēs attiecīgi varam radīt priekšnosacījumus eh, sarunām, uh, Un es domāju, ka tāda arī ir mūsu, kā Eiropas Savienības loma saskaņot darbojoties ar visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, gan tām, kas sēž pie sarunu galda, gan arī tām, kas uh, tur nav. Tādēļ man ir ļoti svarīgi, lai Sīrijas jautājums un Sīrijas krīzes jautājums pastāvīgi būtu ārlietu padomas darba sastāvā, lai visi 28 dalībvalsts būtu aktīvi iesaistīts šajā procesā, lai Eiropas Savienība būtu pārstāvēta tiešām un lai būtu arī nemitīga eh, šī savstarpējā miedarbība. Un tāpat mēs arī aktīvi iesaistam Eiropas parlamentu, kas ir ļoti svarīgs mūsu partners šajā procesā. Mēs cenšamies radīt nosacījumus tām, lai sarunas uzsāktos un tās būtu uh, ražīgas, cieši sadarbojoties ar ANO. Daudz no jums uzdev jautājumus par to, kāds būs opozīcijas delegācijas sastāvs, laiks, uh, uh, sarunu formāts, tas vai sarunas vispār pirm, nākamnedēļ pirmdien būs vai nebūs. Mēs par to visu esam runājuši ne tikai vakar ar ārlietu ministriem, bet es personiski arī esmu runājusi ar mm, Mistūras kungu, bet gribētu pateikt, ka ANO īpašā vēstnieka uh, loma ir sniegt atbalstu kopā ar atbalsta grupu, bet mums, kā Eiropas Savienībai, būtu jācenšas saglabāt ANO lomu, lai tā lēmtu par sarunu procesu, šo mehāniku, to sarunu, ko vadīs ANO, lai visi sarunās iesaistītie būtu pietiekami uh, pārliecināti, ka ANO nodrošinās vienlīdzību sarunās. Mums, kā Eiropai, ir ļoti svarīgi, lai tādējādi vai citādi mēs varētu garantēt to, ka visa Sīrijas sabiedrība, dažādas uh, politiskās grupas, nevalstiskās organizācijas, tās, kas bija Rihādā, lai tās piekristu šim politiskajam procesam un lai tās cīnītos pret teroristu grupām Daešu un Nosra. Lai tās visas uh, justos kā vienlīdzīgs partners šajā procesā. Jo, kā es teicu, ir ļoti svarīgi, lai to atbalstītu paši sīrieši un lai viņi paši varētu lemt par savas valsts nākotni. Visi sīrieši, arī tie, kuri patreiz ir ārpus valsts. Un bez tām Ir ļoti svarīgi, lai uh, mēs strādāt pie tā, lai nepazustu veselas sīriešu paudzes. Mēs zaudējām šos cilvēkus, jo viņi nesaņem izglītību, viņiem nav cerību uz nākotni, un par to nāksies maksāt daudz gadu desmitus nākotnē. Tādēļ mēs daudz ieguldām gan darbu, gan naudu izglītības programmās. Jo mums ir jāgarantē, lai valsts, kurā iepriekš bija ļoti augsts izglītības līmenis kopumā, varētu turpināt investēt savā nākotnē, jo tad, kad mums būs jāsāk strādāt pie valsts atjaunotnes, lai būtu sīriešu paudze, kas ir gatava iesaistīties ļoti sarežģītā uh, valsts atjaunošanas procesā. Tātad ir nepieciešams zināšanas, pieredze, prasmes, izglītība. Un par to ir jārūpējas tagad, jo pretējā gadījumā mums būs ļoti smagas problēmas turpmākos 10, 15, 20 gadus, un tas var novest arī pie radikalizācijas, jo tie jaunieši, kas patreiz pazīst tikai karu, konfliktu, badu un dzīvi bēgļu nometnēs, eventuāli nebūs labākie nākotnes pilsoņi. Un tas arī ir mūsu pašu interesēs, jo tādējādi mēs investējam mūsu pašu drošībā un stabilitātē. Izskanēja daudz jautājumu par tām debatēm, kas varētu būt vēl tātad eh, kā nākamās debatas par uh, spriedzi starp Saudarābiju, situāciju Turcijā, reliģisko minoritāšu situāciju šajās valstīs. Tad viss tās lietas, par ko runāsim šodien, vēl vēlāk rīt un arī parīt, bet es gribētu uzsvērt vēlreiz to, ka man tiešām ir uh, prieks ar jums eh, diskutēt, un tajā pat laikā es ar prieku strādāju arī kā Eiropas Savienības augstā pārstāve attiecīgajās struktūrās, bet es ierosinu. Noteikti datumu arī ārpolitikas debatēm, kas koncentrētos uz atsevišķiem svarīgiem jautājumiem, lai tādējādi attiecīgi to varētu parādīt ārpasaulē, ka Eiropas Savienības parlaments nopietni diskutē pār ārlietu jautājumiem. Lai parādītu ārpasaulē, ka mēs nopietni izturamies pret ārpolitiku un lai neatkārtotos debats vieniem par šiem tematiem. Uh, Eh, daži uzdeva konkrēts jautājums, tātad atbalsts Jordānai attiecībā uz tirdzniecību. Mēs jau vakar par to runājām ļoti izvērsti ar Jordānas premjerministru gan divpusēji, gan arī ārlietu padomē, un man bija prieks to apspriest arī ar um, viņas majestāti Jordānas karalieni Briselē, un tas ir priekšlikums atbalstīt Jordānu, ne tikai sniedzot finansiālu atbalstu, bet paredzēt arī pagaidu pasākumus, kas būtu vērsti uz Jordānas tirdzniecības režīmu atvieglošanu Eiropas Savienību, jo Eh, viņi ir gatavi prezentēt Londonas konferencē ļoti ambiciozu plānu, lai radītu eh, darba vietas arī Sīrijas bēgļiem Jordānā. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai vidējā termiņā un ilgtermiņā Sīrijas bēgļu integrācija eh, būtu veiksmīgi neradot šajās uzņemošajās valstu sabiedrībās konfliktu. Jo uh, Mēs redzam, uh, ka Jordāna nebūtu nav bagāta valsts un tai apkārt uh, notiek konflikti dažādi, tad tā atrodas tiešām ļoti nedrošā tādā kopējā vidē, un tādēļ es domāju, mums būtu jāatbalsta Jordāna ne tikai finansiāli attiecībā uz bēgļu uzņemšanu un viņu aizsardzību, bet veicinot arī tirdzniecību, kas varētu palīdzēt Jordānai investēt eh, jaunās darba vietās un ekonomikas attīstībā. Ar to es arī noslēgšu savu uzrunu un liels paldies jums par jūsu ieguldījumu, kas ir ļoti, ļoti vērtīgs. Un es ļoti ceru, ka turpmāk arī notikumi attīstīsies pozitīvi un ka mums izdosies kopā ar mūsu draugiem un partneriem šajā reģionā un arī globālajā līmenī īstenot šo sarežģīto procesu, bet es ļoti ceru, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Paldies!